um, ņemot gan vērā to, ka uh, viņa uh, deputāta mandāta uh, pamatotība nav pārbaudīta un rēķinoties ar to, ka viņš neieņem nekādu amatu, kas nebūtu apvienojams ar parlamenta deputāta amatu. Un saskaņā ar uh, reglamentu trešā pāntu trešo un ceturto daļu. Esam Marka Demesmaker eh, deputātu mandātu pārbaudījušies, eh, sākot ar, febru, ar 20. februāru, tā ir uzskatāma, eh, arī šī kolēģa mandāts ir uzskatāms par apstiprinātu. Marta Andreasens kundze man ir informējis, ka sākot no 25. februāra viņa vairs nepiederēs Eiropas brīvības un demokrātijas politiskai grupai. No nu, S&D grupas esmu saņems iesniegumu budžeta komiteja